Viņiem tiek uzspiests darījums, kas ir vēl sliktāks nekā atrašanās Eiropas Savienībā. Un tagad esam spiesti piedalīties Eiropas vēlēšanās. Nu, jūs droši vien arī to gribējāt, jo to, tur uzvarēs Farāģa Brexita partija. Un ja mums nebūs šīs vēlēšanas, tad nākamās eh, vispārējās vēlēšanās eh, Lielbritānijā tur gan uzvarēs Farāģa kunga Brexit partija. Un mums ir jāizdzen Vestminsteras parlamenta ārā šie eiro kulta atbalstītāji. Banjēkungs, diemžēl, laikam nav mūsu vidū šodien, kas ir sarunvedējs no Eiropas Savienības puses. Viņš pārsteidza mani, sakot, ka Britu parlaments nevar e, uzlikt pienākumus e, pēctečiem nākamajā parlamentā. Eiro kulta atbalstītāji uzskata, ka ir svarīgāk nodrošināt sava kulta vienotību, ka, lai projekts turpinātu virzīties uz priekšu, nevis noslēgta labu vienošanos ar apvienoto karalisti, kas nāks par labu ne tikai Eiropas iedzīvotājiem, bet arī Britiem. Eiropas Savienībā ir jā, jānosaka viss ar vienošanos, nevis ar uzspiešanu. Citi neatbalsta jūsu ticību Lambert kungs eh, droši vien, ka no vēstures ir mācījies, ka brīvie domātāji no Nīderlandes savulaik vērsās pret inkvizīciju, kas dominēja Eiropā un negribēja, lai cilvēki domā paši un rīkojas paši. Pret Spānijas inkvizīciju uzsāktā kustība noveda pie demokrātijas gan viņu valstīs, gan apvienotā karalstē. Paldies Dievam, ka šie cilvēki bija! Šodienas brīvie domātāji ir tie, kurus jūs saucat par populistiem. Es tad labāk esmu populists nekā nepopulists, kādi jūs esat. Tas, ko jūs neņemat vērā un norakstat kā populistus, viņi drīz tiks ievēlēti šeit no visām Eiropas pusēm un dominēs šeit Eiropas parlamentā. Un viņi radikāli mainīs Eiropas Savienību vai arī salauzīs to. Locies vējā vai salūsti, tā varētu teikt. Eiropas Savienība ir tikpat liels drauds Eiropas demokrātijai, kā savulaik inkvizīcija 16. gadsimtā brīvajiem domātājiem un demokrātijai. Premjerministrs Kariņš sacīja, ka mums nav jāuztraucas par migrāciju un ka daudzi vēlas ierasties stabilā demokrātiskā kontinentā. Es viņus nevainoju. Ja es dzīvotu trešā pasaules e, valstī, ārpus Eiropas, es arī gribētu uz šejienu braukt. Kurš var vainot šos cilvēkus? To es noteikti gribētu. Bet, ja mainīsies skaitļi, filozofija un demokrātija, viss Eiropas kontinents Nu, tas nebūs ne to cilvēku interesēs, kas šeit dzīvo, ne to, kas gribēs ierasties. Tā būs katastrofa. Vie, mums vienīgi uztrauc veselības aprūpas uh, sistēmas sabrukums. Jā, jā, es jau tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Uh, Eiropā ir uh, jāvalda eh, ar vienošanās palīdzību, nevis ar uzspiešanu. Paldies! È vero, honorevole. Jā, godātie, godātie kolēģi, jums ir taisnība. Koborn kungs runāja ilgāk par atvēlēto runas laiku, bet visiem grupu priekšsēdētājiem es ļāvu runāt ilgāk. Es nevaru tikai dažiem dot ilgāku laiku un dažiet uh, mazāku laiku. Noteikumi ir vienlīdzīgi visiem. Un tagad uh, NF vārdā lūdzu Nikolā Bēkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais premjerministra kungs. Šausminošais ugunsgrēks, kas. Uh, Es kā ar Parīz domāts katedrāli mums uh, liek apzināt mūsu mantojuma um, vājumu. Tas ir mūsu civilizācijas skaistākais dārgakmenis, kuru iznīcina uguns. Tas tiešām uh, satricināja franču un eiropiešu sirdis par laimi. Uguns dzēsēja varoņu darbs ļāva arī lielu daļu Parīz domāts katedrāls izglābt, un mēs noteikti atjaunosim. Un tiešām prieks arī uzzināt, ka arī Eiropā pērkšķu kronis, kas ir īpaši dārgs, ir izglābts. Taču šī traģēdija ir jābūt arī stimulam, lai mēs saprastu, cik nepieciešams ir aizsargāt un nodot nākamām paudzēm mūsu mantojumu, nodot vispār arī kopīgāk Eiropas un kristīgo mantojumu. Godātais premjerministra kungs savā uzrunā jūs runājāt par tiem, ko saucat par eiroskeptiķiem, ka viņi it kā būtu pret Eiropu, bet jūs absolūti kļūdāties darboties. Mēs ticam Eiropai, esam pārliecināti, ka ir Eiropas civilizācija, kopīga kultūra un ir milzīgi izaicinājumi, kas mums ir jārisina kopā. Taču uh, ir nepieciešamas šeit arī skaidrs prāts un augstasinība. Jūs teicāt, ka attiecībā uz imigrāciju mums nav risinājumu. Mēs neko nevaram darīt, lai mazinātu imigrāciju. Taču realitāte ir tāda, ka mēs varam rīkoties. Mateo Salvīni Itālijā to pierāda katru dienu. Taču te ir divas izvēles. No vienas puses ir Avramopoulos kungs, Eiropas komisārs, kurš mums saka, ka ir nepieciešama imigrācija, lai kompensētu demogrāfisko deficītu, bet no otras puses ir drosmīgas valdības Ungārijā un Itālijā, kas īsteno lielas sociālas un fiskālās politikas atbalsta ģimenes un dzimstību. Uh, ir divas atšķirīgas vīzijas. Tie, kuri veicina imigrāciju un tie, kuri vēlas būt stingri imigrācijas jomā un veicināt Eiropas dzimstību. Ekonomikas jomā Eiropas Savienībā raksturīgs ir tas, ka viss protekcionisms tiek atcelts, izveidojot iekšēju kopējo tirgu, negodīgo konkurenci, norīkotiem darbiniekiem un tad arī brīvās tirzniecības nolīgumiem muitas tarifu mazināšanu. Šodien ASV un Ķīna aizsargājas. Uh, var izveidot visas liederīgās eh, aizsardzības iekšējiem tirgumam Un viņi ir arī ļoti uzbrukoši pārējai pasaulē. Viņi izmanto bieži vien Eiropas kontinentu kā tādu telpu, kur ekonomiski viņi var ļoti brīvi rīkoties, nodarot bieži vien kaitējumu mūsu reālajai ekonomikai, ražošanai un arī um, darbiniekiem. Te atkal runāju par divām dažādām politiskajām vīzijām. Tie, kuri e Eiropas ekonomisko telpu uzskata par pilnīgi atvērtu spēles lauku, un tad ir tie, kas esam mēs, kuri vēlas aizsargātu ekonomiski un komerciāli finansiāli aizsargātu Eiropu. Tu runājot par institucionālo organizāciju, Eiropā ir no jauna atkal ir jāizveido saikne demokrātija. Eiropas komisija ir milzīgi vara. Dzirdējām arī Weberkungu, Makronu, Francijā dzirdām, kur mums saka, ka ir jāiet vēl tālāk, jāīsteno federālisms, ir jāceļ vienprātības noteikums. Rītdien viņi arī prasīs atcelt kvalificēto vairākumu un visbeidzot arī vienkārši vairākumu atcelšanu, lai vienkārši vienkārši eh, Eiropa darbotos pēc iespējas autoritārāk. Un atkal te ir runa par diviem dažādiem skatījumiem. Ir nāciju Eiropa, sadarbības Eiropa, no otras puses komisijas Eiropa ar skrējienu federālismu virzienā. Mūs šķir piecas nedēļas no Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un mēs atrodamies, protams, krustcelēs Eiropas kontinentā. Ir uh, Uh, kapacitāti atjaunoties, lai atkal no jauna mēs varētu apspīdēt mūsu nācijas arī starptautiskajā skatuvē. Bet tādēļ mums ir jāpārauj esoša Eiropas Savienības dogma un mums ir jāatsakās no tehnokrātiskas pieejas. Eiropa aizsargās savu ekonomiku vai arī tā kļūs par citu lielu varu kalpu. Eiropa atkal nācijas un tautas noliks projekta, sava projekta centrā vai arī zaudēs savu identitāti, saknes, civil stabilizāciju, vai arī tā pazudīs. Paldies! Parola... Un tagad godētais Galnišs kungs eh, pie politiskām grupām nepiedarošs deputāts. Lūdzu. Godētais premjerministra, kungs, godētais bijušais kolēģi, jūs runājat par Eiropas Savienības nākotni, bet runāsim skaidru valodu. Eh, šī nākotne būs visai tumša, ja mēs nemainīsim radikālu perspektīvu. 30 gadu laikā, kur, kad esmu strādājis šeit parlamentā, es redzu, ka veidojas dažādas uh, Uh, Lucifera pieejas un aids, un mēs redzam, ka pasaulē mēs runājam par principiem, uh, par kuriem runājam, bet kas netiek ievērot attiecībā uz minoritāriem kolēģiem. Tad arī vēl uh, kolēģi saka, ka viņiem ir mandāts, lai risinātu visas ekonomiskos, politiskās kultūras, pat dzimumu politikas aspektus, kas attiec uz 500 miljoniem eiropiešu un ka viņi vēlas izveidot lielu globalizācijas nāciju, kur ir uh, direktīvas noteikumi un uh, arī uh, premjerministra kungs, jūs valstī, kas ir atbrīvojusies no sociālistu so, padomi republiku jūga, um, nevajag piekārties tagad jaunam globalizācijas uh, savienībai, kas te tiek veidota. Ir jāmaina virziens, ir jābalstās uz civilizācijas īstām vērtībām, ir jāiestājas par dzīvību nevis masveida abortiem, jāiestājas par ģimeni ne, un nevis tikai par uh, dzimumu minoritāšu atbalstu, kas nemaz to neprasa. Uh, Tad uh, kapitāla preces, uh, kas uh, nepārtraukti tiek atbalstīts, negarantē laimi. Ir jā, konkrētās jomās jāstrādā pie konkrētajām programmām, ar konkrētiem skaidriem, kur pilsoņi var izvērtēt ieguvumus. Tautu sacēlšanās pret tiem, kas vēlas viņus nospiest, kas nicina viņu. Um, Identitātes šīs atcelšanās notiek. Arī šeit mēs uh, um, sagāzām mūrus un mēlus, kas liedza dažādu valstu patriotiem savstarpēji komunicēt. Mm, šeit novērojam liekulība un tautas uh, sāk atvērt acis. Uh, Mēs esam sējuši citi vāks augļus. Nācijas ir uh, mūsu Eiropas civilizācijas pamats, lai dzīvo brīvo tautu savienība atjaunotā nāciju Eiropā. Sono stato flessibile per il primo. Biju ārkārtīgi elastīgs attiecībā uz runu laikiem. 12.30 notiks balsojums, tad, lū, tad došu vārdu visiem izteikties brīvajā mikrofonā, bet aicinu ievērot atvēlēto runas laiku. Citādā gadījumā mēs eh, dažus parlamentāriešus nedzirdēsim. Tā kā šī ir pēdējā plenāra sesija, es vēlētos, uh, lai visi tiktu apmierināti arī tai skaitā premjerministra uh, Kariņa kungs. Lūdzu, vārds uh, jums atbildēs pirmajiem jautājumiem. Paldies! Mazliet pagara bija šī pirmā sarunāšanās. Es mēģināšu runāt ļoti īsi. Ir divi veidi, kā tikt galā ar uzskatu atšķirībām. Labākais veids ir tas, kā mēs to darām šeit. Mēs debatējam, mēs ieklausāmies viens otrā, mēs cienām viens otru, bet beigu beigās mēs nobalsojam un ejam tālāk. Ir vēl cits veids, ko mūsu mana valsts ir izbaudījusi līdz mielēm padomju okupācijas laikā Jums nav nekādas teikšanas, jums nav atļaujas runāt, kāds kaut kur balso, kaut ko nolemi, un tad jums viss tas ir jādara. Manuprāt, ir skaidrs, kurš veids ir labāks. Esmu laimīgs runāt ar jebkuru, kurš uzskata, ka ceļš uz priekšu ir sastrādājoties. Tas ir Eiropas Savienības spēks un vara. Tas, ka mēs esam varējuši uzturēt individuālas, suverēnas nacionālas valstis ar stipru identitāti, savām valodām, kultūrām, savām vēsturēm, taču tai pašā laikā mēs varam strādāt kopā, lai atvērtu tirgus tirdzniecībām, lai apvienotu mūsu resursus, kopējā stiprā balsī pasaulē. Eiropas Savienība kādam, kas nezina padomju Savienību, padom, šeit nav nekādas līdzības ar padomju Savienību. Šī ir brīva savienība, brīvas gribas savienība, dalību valstu brīvas gribas izpausme un pilsoņu brīvas gribas izpausme. Ja pilsoņi maina savu gribu, neviens neiebilst. Tā patiešām ir unikāls eksperiments un brīvības elements. Amerikas Savienotās valsts balstās uz migrāciju, imigrāciju. Pamat nācija faktiski nav cilvēki ar lielām tiesībām Amerikas Savienotajās valstīs Tie, ko mēs saucam par amerikāņiem, ir ieradušies no Eiropas, Āfrikas, Āzijas un nu, no daudz kur citur. Viņi kaut ko ir pametuši un atnākuši un ir kopā, bet mums nekur nav jāiet Eiropā. Mēs varam uzturēt savu identitāti un valodas, taču vienoties ekonomiski, politiski, lai virzītu mūsu pilsoņu intereses. Mums nekas nav jāatmet, ne no kā nav jāatsakās. Mēs varam apvienot resursus un mēs būsim stiprāki nekā individui. Paldies! Paldies premjerministra kungam par šo īso runu. Kelam kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies Krišjānim. Šī ir mana pēdējā runa parlamentā. Jūs minējāt Krieviju. Mums nopietni jāprasa mums, ko mēs varam darīt un ko mēs neesam darījuši, lai cīnītos ar Krievijas draudiem. Eiropas parlaments ir nosodījis totalitārismu noziegums gan padomju, gan nacistu. Taču tā nav vēsturiska problēma, tā ir ikdienas degoša problēma pēdējos 90 gados. Ja KGB darbojās tāpat kā Gestapo, tad uh, tās bija kriminālas, slepkavīgas organizācijas, Nez vai Gestapo bijušais virsnieks varētu vadīt šodienas Vāciju. Taču viņi ir sagrābuši varu Krievijā, nostiprinot to kā mafijas valsti. Un tas lielā mērā ir korupcijas rezultāts, tai skaistā arī Eiropas. Ļoti daudz no šīs naudas tiek atmazgātas rietumbankās. Ja mēs šīs naudas plūsmas spētu apturēt, Puķina režīms sabruktu. Paldies! Es vēlos pateikties gudētājiem Kelam kungam. Tik uh, ilgus gadus viņš ir tiešām bijis paraugu parlamentārietis, esmu to arī teicis publiski. Jūs man tiešām esat vienmēr bijis piemērs, kam sekot. Es eh, ļoti jūs augstu vērtēju arī par to, kā jūs esat cīnījies par savu dzimteni, par savas dzimtenes brīvību, par Eiropu. Paldies par ārkārtīgi lielo ieguldījumu, kādu esat sniedzis Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam. Un tagad vārds Lopes Agilār kungam, lūdzu. Minister, it... Premjerministra kungs Eiropas parlamenta mandāta beigās vajadzētu pateikties par šo iespēju runāt Eiropas parlamentā. Vajadzētu apsveikt arī Junkera kunga darbu, kas jūs sveica tik labi. Taču man ir arī daži jautājumi. Jūs runājāt par to, ka Nav vērts cīnīties ar populismu. Taču jūs skaidri to teicāt. Tā, manuprāt, ir muļķība, ka mums nav jācīnās pret populismu. Jūs runājat par migrāciju. Jā, mums ir jāstiprina ārējās robežas, bet jūs neko nerunājat par solidaritāti. Tas ir Eiropas Savienības mandāts - solidaritāte kopdarbs. Tas ir svarīgi. Un runājot par patvērumu tiesībām, paldies Tajānī kungam un Kariņa kungam. Starbatī kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Žans Klauds Junkers sacīja, ka Eiropa ir jāmīl. Tā tik tiešām es arī mīlu Eiropu. Bet tieši mīlot Eiropu ir jāspēj atzīt un saskatīt vājās vietas Eiropā. Šeit es esmu dzirdējis, ka mēs nevēlamies upurēt savas tautas uz Eiropas altāra. Dombrovska kungs, cik bieži es esmu dzirdējis to, ka mums ir jārūpējas par jauniešiem, jauniešiem, kas aizbrauc, mums ir jāstrādā nacionālais valstīs. Premjerkungs, jūs runājat par to, ka mums ir nepieciešami tirgi, eh, neregulēti tirgi, bet, bet valūtas eh, maiņas kursi un procentu likmes tiek pilnībā regulētas. Tās ir fiksētas likmes. Un tad ir jāizmanto citi parametri, lai eh, varētu tad nonākt pie, pie korekcijām darba tirgūs. Es vēlētos, lai šeit parlamentā nākotnē vairs netiktu runāts par to, uh, ka mēs nedrīkstam ziedot savas tautas uz Eiropas altāra. Tā vietā mums ir jānodrošina darba tirgus funkcionēšana savās valstīs. Pašām valstīm ir jākļūt konkurētspējīgām, un tas ir jūsu uzdevums eh, nākotnē. Honorevole Mitro. Un tagad Mitrofāno kungs. Uh, Kolēģi, Sākumā domāju, ka runāšu par smadzeņu aizplūdi no Latvijas un arī citām jaunajām dalību valstīm. Jaunie speciālisti aizbrauc, un ko mēs varam darīt, lai to apturētu? Taču man jārieģē uz kādu runas daļu Kariņa izteikumos. Viņš jautāja parlamentam un Eiropas Savienībai sekot integrācijas modelim Latvijā – Gribu jums teikt, tā nav veiksme. Tā ir kauna stāsts, kā tiek sagrauta minoritāšu izglītība. Pēc neatkarības atjaunošanas lielākā minoritāšu daļa atbalstīja neatkarību un valsts attīstību. Taču tagad mēs esam depresijā jo mūsu bērniem, minoritāšu ģimeņu bērniem, nebūs iespējas saņemt izglītību dzimtajā valsts valodā. Kariņa kungs, nesekojiet šādi. Pārējie nesekojiet Kariņa, piemēram, paldies. Mana dzimtene, kristīgā Eiropa. Man tā riebjās Vairāk nekā 2000 gadus šī ir bijusi netīra, pretīga pasaule, farizeiska Eiropa. Mana dzimtene ir nelaimīgā Eiropa. Ja jūs pārdzīvojat cīņas, vai jūs joprojām mīlēsiet un pielūgsiet Dievu? Kolēģi, es citēju kādu dzējoli, ungāru dzējnieka dzējoli, kas tika uzrakstīts 1923. gadā. Te bija pirmais un pēdējais pants, un ar to es atvadīšos no Eiropas parlamenta, lai Dievs palīdz manai valstī un kristīgai Eiropai. Paldies! Cverku! Paldies, priekšsēdētāji kungs, premjerministra kungs. Es jūs tiešām abrīnoju ne tikai par to, ka kļuvāt par premjeru, bet par to, kā jūs veicat šīs funkcijas. Jūs esat bijis parlamenta loceklis, bet Latvijā esot mazas partijas vadītājs jeb kandidāts, jūs vadat tagad veselu koalīciju. Jūs esat godīgs, uzticams un kompetents. Jūs esat veiksmes stāsts. Tāpat kā Latvija ir veiksmes stāsts. Nu, tagad smags jautājums. Jūs esat dzīvojuši valstī, tāpat kā Slovenija, pārējais valstī un vienmēr likuma jautājums ir nopietns. Mums ir Patrijā, tagad ir Novičs, taču kāds zinātnieks ir apvainots slepkavībā, turklāt bez iemesla. Es domāju, ka daudzās pārējās valstīs ir juridiskās problēmas ar tieslietu sistēmu. Vai jūs ticat, ka Eiropas Savienībai ir jāiejaucās šādos gadījumos, ar kādu mehānismu palīdzību, kad tiek sabradātas individa pamattiesības. Paldies! Un tagad Pilārda Kastījo kundze, paldies! Ir tiešām ļoti liels prieks redzēt uh, premjerministru, kas bija izcils kolēģis, bet ne tikai. Krišāna Kāriņa kungs, jūs tiešām atstājāt o, o, spēcīgu zīmi šeit Eiropas parlamentā, kad bijāt koordinators un bijāt atbildīgs par ļoti daudziem svarīgiem dosjē, taču kas ir šodien svarīgākais? Jūs arī at, atstājāt šeit ārkārtīgi lielu ambīciju par to, kur iet, kā iet. Un jums ir taisnība sakot, kāda loma šeit ir spēlējama vienotajam tirgum, īpaši digitālajam vienotajam tirgum. Jūs minējāt joprojām šķēršļus, kādi vēl ir. Jūs zināt, mēs zinām, ka galvenais šķērslis ir padomē. Tā ir vislēnākā padome. Uh, Tā ir vislēnākā institūcija, tā nav nevis komisija, nevis parlaments, tieši lēnākā un šaubīgākā ir padome šķēršļu atcelšanā. Tagad jums ir privileģēta pozīcija. Jūs esat padomē, jūs sēžat Eiropa padomē, jūs varat būt spēcīga balss, balss lai virzītos uz priekšu un atcelt šķēršļus veiksmi darbā. Honorevole Kampula Natri. Kampula Natri, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, man eh, paldies. Kariņkungs, man bija iespēja iepazīt jūs ITRE komitejā, strādājot eh, enerģētikas eh, jautājumos un citur. Man patika tas, ko jūs sacījāt par to, cik brīnišķīgs ir vienotais tirgus. Es arī vēlētos strādāt tās Eiropas labā, kur mēs būsim pietiekami drosmīgi, lai izmantotu to, ka mēs kopīgi un tikai kopīgi. Uh, veidojam 30, 20% um, no pārnacionālajiem produktiem pasaulē. Iedomājieties, no kurienes nāk tad šīs populistiskās idejas uh, slēgt uh, iekšējās uh, robežas, lai apturētu kustību starp kontinenta daļām. Es neredzu, kā tas palīdzētu eiropiešiem. Bet vienotā tirgus skaistums arī tajā, ka varam runāt par klimata pārmaiņām, rīkoties, lai virzītu uh, tirgu tajā virzienā, ko viena valsts atsevišķi nespējas. Tas ir arī ļoti vērtīgi ģimenēm, kurām ir nepieciešams automašīnas, ka, un automašīnas, kur būs mazāk izmeši, un mēs varam paveikt to. Eiropā ir jārunā ar saviem pilsoņiem. Vēl priekšvēlēšana laikā mēs runāsim ar Vēlētājiem ir jāsaprot, ka ir jābūt darba spēkam, kuram ir jāspēj eh, arī pārvietoties pāri robežām, un eh, tad viss būs taisnīgāk. Demesmāker kungs tālāk. Dank u, eh, meneer Kārins. Paldies, priekšsēdētāji Kariņa kungs. Pēc jūsu spēcīgās uzrunas es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, cik būtiska loma ir mazajām spēcīgajām valstīm. Mazs nozīmē skaists. Latvijai ir bijis jācīnās pret dominanci, un tā savā pašnoteikšanās ir bijusi ļoti sekmīga. Bet mēs redzam, ka tādām teritorijām kā Skotijai un Katalonijai tas nenāk tik viegli. Tā jāmeklē demokrātiski un nevardarbīgi veidi. Bet tas tad tiek atmests malā, sakot, ka šie procesi ir bīstami. Es runāju tieši par Katalonijā notiekošo, un tas nav pieņemami. Iedzīvotāji atbalstīs Eiropas projektu tikai tad, ja viņi redzēs, ka tas nodrošina demokrātiskās tiesības. Un tāpēc es vēlos eh, sacīt, ka mazajām valstīm ir jābūt lielām un mēs uz jums paļaujamies. Nākamais eh, runātājs Hokmārkungs. Paldies priekšsarētāji, premjerministra kungs. Es teiktu, ka Latvijas, Igaunijas, Lietuvas attīstība ir minama starp mūsdienu Eiropas vēstures brīnumiem. Šī miermīlīgā transformācija, brīvība, Pirms 30 gadiem es Zviedrijā sāku kampaņu, lai atbalstītu Baltijas valsts neatkarību. Mēs bijām Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Atceros, tikos ar Sandru, ar Tūni, ar citiem, kuri cīnījās par neatkarību padomju teritorijā. Un tagad labs draugs sēž blakus man arī Un vēl viens labs draugs ir kļuvis par brīvas, neatkarīgas Latvijas premjeru. Tas ir brīnums. Un es vēlētos norādīt kolēģiem šeit, jo man šī ir pēdējā uzruna, un tā nevarēja būt labāka, kā runāt eh, ar tevi šeit, Krišjāni. Bet eh, pārējiem vēlos sacīt, vai mums vajag Kobernus un Farāģus? kas mums teiks absurdas lietas, ka nevajag Eiropas Savienību, jo tas, ko tu esi sasniedzis, ko tu esi norādījis kā vīziju, politiskās izmaiņas, neieslīkstot starp iestāžu diskusijās, bet tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt un klausīties šīs absurdās lietas. Nē, tu esi labākais Eiropā, tava valsts. Mēs Zviedrijā lepojamies ar tādu kaimiņu. Thank you. Paldies, Gunār, par eh, tavu darbu šajā parlamentā. Paldies. Bogovičs kungs tālāk. Lep dober dan, spoštovani Kristjan, prav vesel sem. Labdien, dārgais Krišjāni. Man tiešām ir liels prieks tevi redzēt atkal šeit. Mums, kā kolēģiem Eiropas parlamentā, bijuši daudz labu brīžu. Man jāsaka, ka man ļoti patika tava uzruna. Slovenijas premjeram arī bija iespēja uzrunāt Eiropas parlamentu, bet viņš noraidīja šo ielūgumu. Tāpēc paldies par šo tiešām brīnišķīgo uzrunu, ar ko varam noslēgt šo epizodi, kurās valstu premjeri diskutē par Eiropas nākotni. Tur nāca no valsts, kurai ir bijusi sarežģīta vēsture. Arī tev pašam ir sarežģīta vēsture bijusi. Un es esmu ar abrīnu skatījies, cik eh, apņēmīgi tu sako Eiropas projektam un cik eh, apņēmīgi cīnies par demokrātiju. Tu saki, ka Eiropai ir jātīstas tālāk, arī runājot par darba tirgu, par ekonomiku un tā tālāk. Par daudzgadu finanšu schēmu man ir viens jautājums. Vai neto iemaksu veicēji padomē saprot solidaritātes uh, jēdzienu, kas var izpausties arī caur lauksaimniecības un kohēzijas politiku. Un ka tas varētu būt pietiekams pamats, eh, lai 1,3% no Eiropas Savienības budžeta tam atvēlētu. Es ceru, ka solidaritāte arī šajās jomās padarīs Eiropu labāku. Paldies, tālāk Lopeskungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, godarēs premjerministra kungs. Šī sasaukuma laikā mums ir izdevies strādāt kopā, un es to sāku arī, jo šī ir mana pirmā pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā. Mēs esam strādājuši kopā, lai izveidotu daudz integrētāku elektrības tirgu, lai tas būtu konkurētspējīgāks, dekarbonizēts kopā ar komisāru Kaņetes kungu. Esam strādājuši kopā, lai izveidotu likumdošanu, kas varētu atbildēt uz klimata izmaiņu Uh, izaicinājumiem, kas ir lielais apdraudējums mūsu planētai. Mēs esam paveikuši, pieņēmuši ļoti e, ambiciozu enerģijas efektivitātes direktīvu. Mēs zinām, ka nepatērētā elektrība ir tieši tā, kas ir vistīrākā. Esam strādājuši kopā arī pie atjaunojumiem elektrības e, enerģijas avotiem, atjaunamās elektrības, lai arī e, būtu lielāka dekarbonizācija nozarēs, kas visvairāk piesārņo transports, uh, Um, kā arī uh, apkūre un dzesēšana. Esam strādājuši kopā, lai samazinātu emisijas un lai uh, Eiropas Savienībā būtu parauga likumdošana, kas mūs padara par uh, Uh, labākajiem pasaulē. Mums ir visambiciozākie likumi cīņā pret klimata izmaiņām. Eiropā būs nākotne. Ja mums izdosies risināt uh, šos izaicinājumus, kāds mums izdevās šai sasaukumā klimata izmaiņas jomā, liels paldies, godētais premjerministra kungs, par jūsu devumu. Paldies tagad Loskutov kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs, kolēģi ministra prezidenta kungs šodien vairākas reizes izskanēja pierādījumi tam ka europos parlaments ir īsta kadru kaltuve un jūsu piemērs ir tiešām iepriecinošs un pārliecinošs. mums ar jums ir dažas kopīgas lietas savulaik vadot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un jūs strādājot kā referents naudas atmazgāšanas jautājumos zinām kas ir netīra nauda un kāda ir tās nozīme. tā ne tikai nāk no noziegumiem bet tā arī veicina noziegumu izdarīšanu tiek izmantota terorisma finansēšanai cilvēku kontrabandai arī negodīgu amatpersonu uzpirkšanai. un ja man būtu dota tāda iespēja nākamajā parlamentā es uzrunātu kolēģus un visu sabiedrību efektīvi vērsties gan pret naudas atmazgāšanu turpinot jūsu iesaku gan vērsties pret korupciju. Paldies! Honorevole Vaidere. Vaiders kundze, lūdzu. Honorevole Vaidere. Uh, dear colleagues, dear Krišjāni. Kolēģi, Krišjāni, esmu ļoti lepna ar mūsu premjeru. Jūsu runa bija burvīga Eiropas nākotnes runa. Jūs neizvairījāties no sāpīgiem jautājumiem. Izveidot Latvijā valdību, kad tā saucamajiem jaunajiem spēkiem tas neizdevās bet vecie pieredzējušie premjeru kandidāti vienkārši nobijās no šī grūtā uzdevuma un tev tas izdevās. bet latvijas valdībai stāv priekšā ļoti grūti uzdevumi samazināta eiropas budžeta apstākļos kohēzijas politika reģionālā politika tas viss ir tas par ko būs ļoti jācīnās politika lauksaimniekiem mums tiešmaksājumi joprojām ir daudzreiz mazāki nekā citās valstīs un tu jau to minēji. sabiedrības integrācija mēs šodien jau dzirdējām šeit šajā zālē kā padomju savienības rusifikācijas politikas turpinājums ar ko mēs cīnāmies jau daudzus gadus tiek vienkārši uzdots par minoritāšu problēmu latvijā. latvija ir vienīgā valsts kur pagaidām vēl notiek mācības pilnā apjomā nes kāpēc trešās valsts valodā un valsts valoda tiek diskriminēta. and finally protection of the eh, external borders. iekšējo robežu aizsardzība ir smags uzdevums arī Latvijai. Taču droša Eiropa ir mūsu visu interesēs. Paldies un lai veicas! Bostināru kungs lūdzu mr president mr prime minister i would like. paldies priekšsēdētāji. premjerministra kungs vēlos pateikties par robustu un pragmatisku uzrunu. Tāpat arī par jūsu realistisko un konsekvento vērtējumu un ieguldījumu. Es piekrītu daudz kam no jūsu sacītā. Es pats un mana valsts Rumānija skatāmies uz Krieviju tāpat kā jūs, kā, kā jūsu valsts šajā kontekstā, kā Latvija vērtē Eiropas kopīgas aizsardzības veidošanu un sadarbību ar NATO. Ko mums paredzēt šajā jomā nākotnē? Paldies! Rēlē Bensen. Bensen kungs, lūdzu. Kære statsminister, kære Christianis Kardins, tusind tak for... Godētais priekšsēdētāji, godētais premjerministra kungs, ārkārtīgi liels paldies par šo ļoti spēcīgo un arī vīzijas pilno uzrunu Eiropas parlamentā. Paldies arī par to, ko tu sacīji attiecībā uz vienoto tirgu. Es vēlētos, lai tu nodod šo vēstījumu padomēji un teikt, ka Eiropas intereses apdraud komunistiskā Ķīna. Tas, kas ir mūsu acu priekšā, tie, tā ir kuģniecības industrija Eiropā, kas cieš no Ķīnas um, uzbrukumiem. Mēs redzam, ka ir kuģu būves. Uh, uh rūpnīcas, kurām ir jāsaņem subsīdijas, lai varētu uh, sagriezt vecos kūģus un pēc tam viņiem ir jāpiemērojas Ķīnas uzņēmumu prasībām, lai celtu Ķīnas kūģus, un vienkārši tas raisa ļoti negodīgi konkurence attiecībā uz Eiropas industriju, tas ir pretrunā ar Eiropas noteikumiem. Un tad mēs vēlamies atbalstīt savu industriju, nevajadzētu būt naiviem, un komisijai daudz aktīvāk pie tā viss ir jāstrādā. Un tagad ir Anžēla kungs. Minister, let me congratulate premjerministra kungs, ļaujiet man apsveikt jūs par vienu no iedvesmojošākajām uzrunām, kādu esam šeit dzirdējuši no premjerministra puses. Vēlos uzdot jautājumu par kohēzijas politiku un kohēzijas fondu. Komisija ir iesniegusi jaunu priekšlikumu, kur valsts kā Latvija kas jau ir tik daudz darījusi un atrodas zem vidējā IKP radītāja, zaudētu ap 14% no kohēzijas fonda līdzekļiem. Mana valsts, Portugāla, zaudētu 7%, Horvātija 5% un tā tālāk. Tas nav pieņemami, ka trūcīgākās valstis ir tās, kas zaudē naudu kohēzijai. Kā premjerministrs Kariņkungs uzskata, kā būtu jārīkojas? Pedro Markešs no Portugāles valdības izskatās, ka ir apmierināts ar to, ka valsts, kas ir izpildījusi visus noteikumus, bet ir trūcīgāka par Itāliju, Somiju, Spāniju, ir, tai valstī ir jāsaņem mazāk. Tad ko šīm valstīm darīt, eh, ņemot vērā šādu komisijas priekšlikumu? Mamīkin kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, premjerministrs nu ko dedzīga runa jūs parādiet visiem šeit klātesošiem arī savu mobilo telefonu un pasaku pastāstiet par tevi un trim dēliem bet nepalīdzēja zāle joprojām ir pustukša. jūs pateicāt par daudzveidību eiropā bet atgādināt jums kā jūs nosaucāt savus kolēģus šeit sēdošos tikai par to ka viņi parakstījuši vēstuli latvijas valdībai ar lūgumu saglabāt izglītību valsts vidusskolas minoritāšu valodās par muļķiem. paldies kariņ kungs! viens no muļķiem esmu es un daudzi desmiti sociāldemokrāti kuri parakstīju šo vēstuli. jūs teicāt par savu ziņojumu kopā ar kolēģi sargentini labs ziņojums tiešām mums jācīnās pret netīru naudu bet kāpēc jūs nepateicat par to aferu ar kuru ir iesaistīta jūsu sieva ar nekustamo īpašumu pārdošanu offshore ar nezināmas izcelsmes naudu? jūs teicāt jūs apmelojat presi. tā mēdz gadīties presei bet vai tas ir labs piemērs? kariņa kungs ja gribat mainīt eiropu sāciet ar sevi atsakieties no asv pilsonības esat eiropietis! paldies! kelly kungs tālāk. Eh, for five years you. Paldies! Jūs piecus gadus sēdējāt starp mani un Gunāru, kur Kārlis tagad sēž, bijāt mans kolēģis. Vēlos atgādināt vienu lietu. Pirms desmit gadiem es pirmajā dienā, kad ierados šeit, eh, devos uz ēdnīcu un grozījos nesaprašanā, jo tu, tu tad pienāci un ar kolēģiem eh, pieaicināji mani pie sava galda. Paldies par šo laipnību, paldies par to, ka aizstāvēji īriju. To mēs augsti vērtējam. Man ir viens jautājums. Tika pieminēta naudas atmazgāšana, noziedzība un kā tika sakārtot eh, šī joma savā valstī. Un tad eh, pieminēja, ka šīs lietas eh, virzās tālāk uz citām valstīm. Ko mums nākamajā sasaukumā darīt, lai samazinātu naudas atmazgāšanu citās valstīs? Paldies un lai ilgs e, premjerministra pilnvaru laiks Latvijā. Paldies tālāk, Gomeša kundze. Welcome, Prime Minister. Esat sveicināti, premjerministra Kariņkungs. Man prieks jūs redzēt šeit. Ļoti novērtēju mūsu kopīgo darbu vienotā komandā, kad vedām sarunas par naudas atmaskāšanas apkarošanas piekto direktīvu un arī kopīgi strādājot izmeklēšanas komitejās nodokļu jomā. Es augsti vērtēju sacīto par to, ka mums ir nepieciešama centrālā uzraudzība Eiropā naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā, bet tagad, kā premjers, vai jūs arī uh, spiedīsiet uz Eiropas līmeņa finanšu izmeklēšanas vienības izveidi, kā mēs to savulaik eh, sarunās par direktīvu prasījām, vai spiedīsiet arī uz PVN reformu, ko komisija ir ierosinājusi, bet padome bloķē tagad? Tas ļauj organizētai noziedzībai un pat teroristu organizācijām iegūt milzīgus līdzekļus, izmantojot tās augtās karuseļu schēmas un krāpniecību. Un vai jūs spiedīsiet arī attiecībā uz eh, izmaiņām nodokļu jomā, lai novērstu dempingu nodokļu jomā? mr uh, president this is my last uh, speech. Hejs kungs, paldies. Uh, šī ir mana pēdējā uzruna parlamentā. Man liels prieks, ka mans labs draugs premjers Kariņš ir šeit un uzrunā mūs. Tas, ko viņš sacīja, ir pozitīva, pragmatiska darba kārtība Eiropas um, Savienības nākotnē. Labākais veids, kā vērsties pret populismu un nacionālismu mūsu dalību valstīs. Vienalga, vai runājam par labēji kreisajiem vai, lab, vai galēji labējiem. Un ir jānodrošina labklājība Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība nav tikai miera projekts, tā ir arī ekonomiska un sociālā progresa projekts. Un jūs, premjera kunga, darba kārtība ir skaidra. Vairāk tirzniecības šķēršļu nojaukšana vienotajā tirgu, cīnīšanās pret protekcionismu, vairāk eh, atvērtu investīciju Eiropas Savienībā, kārtīga konkurence. Tas nodrošinās vairāk darba vietu, lielākas investīcijas, lielāku izaugsmi un cerības mūsu pilsoņiem. Man bija liels gods ar jums kopā strādāt. Mēs iestājamies par, jūs, par jūsu idejām, par demokrātiju, tiesiskumu un vērtībām, par kurām jūs tik brīnišķīgi izteicāties šeit parlamentā. Paldies! Paldies, Vaidenholcer kungs tālāk. Nākamais Vaidenholcer kungs. Nu, Nav zālē. Virkunenes kundze. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani. Jā, paldies priekšsarētāji. Atšķirībā no citiem kolēģiem, es negribu teikt, ka šī ir pēdējā mana uzruna šeit Eiropas parlamentā. Es no sirds vēlos pateikties premjeram Kariņkungam par viņa eh, kaislīgu uzrunu par Eiropas nākotnē. Bija liels gods šos gadus strādāt ar jums kopā INTA komitejā šeit Eiropas parlamentā. Šī sasaukuma sākumā prioritāte bija radīt darba vietas, investīcijas, uzņēmēju darbību attīstīt. Un, manuprāt, tas ir izdevies. Šobrīd nodarbinātība Eiropā aug, izaugsme ir, investīcija līmenis ir atgriezies pirms krīzes līmenī, bet ir izaicinājumi digitalizācija, maina šo pasauli, globalizācija. Jūsuprāt, kas dalību valstīm un Eiropas Savienībai būtu jādara, lai mēs stiprinātu ekonomiku un konkurētspēju? Balčītis kungs tālāk. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs. Šodien vēlos izteikt jums sirsnīgu pateicību par jūsu lielisko uzrunu. Jūs runājat par vēsturi, ne tikai par Latvijas vēsturi, bet arī Igaunijas un Lietuvas vēsturi. Es jautājums jums neuzdošu šodien. Šī ir mana pēdējā uzruna Eiropas parlamentā šajā sasaukumā šodien. Vēlos tikai un vienīgi mudināt jūs, iedrošināt jūs padomē atbalstīt patiesas enerģētikas vienotā tirgus izveidi. Otrakārt, aicinu jūs atbalstīt Rail Baltica projektu, šo dzelzceļa projektu. Aicinu jūs koncentrēties uz sociālo taisnīgumu, uz šiem aspektiem. Un ļoti pamatoti arī risināt jautājumu par lauksainiecības tiešmaksājumiem. Lai jums veicas jūsu profesionālajā darbībā. Paldies! Rībīgi kungs tālāk. Jā, tanki, jā, prez... Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos no sirds pateikties Krišānam Kariņam, jo viņš pieminēja savā uzrunā kaut ko ļoti svarīgu - digitālo iekšējo tirgu. Krišjāna, tev pilnīgi taisnība. Ja mēs nenojauksim robežas šajā jomā, kā viesabonēšanā Eiropā, tad mums nekad neizdosies šīs platformas, kas mums ir obligāti jāizveido, izveidot. Tās ir steidzami jāizveido. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka varam simkarti nopirkt jebkurā no dalību valstīm un lietot to visur. Uh, Tas ir svarīgi nākotnes konkurencei. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas kopīgi cīnījās par patiesu iekšējo vienoto tirgu. Tas nodrošinās mūsu jaunatnei nākotni. Paldies! Ansapkungs! Um, fantastic... Paldies par šo brīnišķīgo iespēju. Daudziem kolēģiem šī ir pēdējā iespēja runāt šai parlamentā. Man tā ir pirmā un pēdējā. Esmu jauns loceklis. Pirms desmit dienām tikai ienācu šeit. Un tāpēc varbūt statistikai uh, es varētu prasīt pirmo un pēdējo uzstāšanos. Sveiki, premjerministra kungs! Gribēju jautāt to pašu, ko rumāņu kolēģis - aizsardzības jautājums. Ko jūs domājat par Eiropas un Krievijas attiecībām? Krievija ir pārkāpusi starptautiskos likumus, uzbrukusi Ukrainai, uzbrukusi Gruzijai un iejaucās Moldāvijas jautājumos. Kā jūs skatāties uz šīm attiecībām Krievijas rīcības dēļ? Paldies! varētu iedot jums vēl vienu minūti, bet jūs jau neprasījāt. Andrikiene ir šeit. Tādēļ noslēdzam brīvo mikrofonu un dodu vārdu tagad uh, premjerministram Kariņkungam lūdzu. Oh. Mr. President, dear colleague. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, es pierakstīju visu, ko cilvēki teica, un man būs daudz ko darīt. Tēmas - drošība, enerģētika, kohēzija, migrācija, lauksaimniecības, sociālie jautājumi, Krievija, Ķīna. Ja es mēlētos atbildēt uz visiem tiem, tad acīm redzot, es runātu ilgāk nekā sākumā, un es to nedarīšu taču es vēlētos teikt dažas lietas. Kā bijušais parlamentārietis gribētu pateikties jums visiem par iespēju, godu un prieku ar jums strādāt kopā. Desmit gadus mēs esam strādājuši, un man tas ir bijis ļoti interesants faktiski kļūst pat emocionāls domājot par to. Gribētu jums visiem pateikt par sadarbību. Daudziem, kas šodien teica, ka tā ir pēdējā runa šeit, gribu teikt, ka šī ir mana pirmā runa šeit, kā premjerministram, un par to es priecājos. Kopsavilkums. Kolēģi! Eiropas Savienība nav perfekta. Tā nav perfekta, un vēlētāji mums saka, ka kaut kas nav kārtībā. Tad mums ir jāklausās. Mēs nevaram teikt, nē, nē, jūs nesaprotat. Mums ir jāklausās, jo cilvēkiem ir savas rūpes par darba vietām, par migrāciju, par klimatu, drošību. Šie jautājumi ir reāli. Taču mums ir arī reāls atbildes uz šiem izaicinājumiem. Mēs varam kopā strādāt kā suverēnu dalību valstu kopa, neatsakoties no mūsu identitātes, valodas vai vēstures, bet saliekot spēkus kopā, lai cīnītos kopā. Mēs esam vērtību savienība - brīvība, demokrātija, likums, vara. Kā latvietis varu teikt, mēs zinām, ko nozīmē dzīvot bez brīvības, bez demokrātijas un bez likuma varas. Tas nav tas, ko es novēlētu kādam izdzīvot. Mums ir veids, kā mēs varam attīstīt ekonomisko izaugsmu Eiropā. Un tas saucās vienotais tirgus. Mums ir jānorāž barjeras tirgus iekšienē, lai izveidotu vidi, kurā mūsu nacionālās kompānijas būtu Eiropas kompānijas, veiksmīgas arī pasaules mērogā, un mēs to varam izdarīt mēs varam risināt arī tādu jautājumu kā migrācija, stiprinot mūsu ārējās robežas. Tas ir jādara, jo, kad mēs tās nostiprinām, tad mēs varam turēt iekšējās robežas vaļā. Mums var būt laba pārēja uz tīru enerģiju. Turklāt izmantojot tirgus spēkus lai tiek deregulēts šis process. Viedās tehnoloģijas, zaļās tehnoloģijas mums palīdzēs pāriet uz šādu stāvokli un par mūsu drošību. Es neredzu nekādu pretrunu starp dalību NATO, piemēram, Latvijai, un stiprāku Eiropas Savienību drošības jautājumu sadarbībā. Mēs kā savienība varam stiprināt savas attiecības ar NATO. Bet mums ir jāiet soli tālāk. Mēs nerunājam tikai par militāro drošību. Mēs runājam par informatīvās telpas drošību. Kā jau teicu iepriekš, es domāju, mums ir nopietni jādomā par likuma vidi, kas nodrošinātu stāvokli, lai sociālai tīkli neizplatītu viltus ziņas un informāciju. Kolēģi, mums nav jācīnās ar populistiem. Mums ir jāuzklausa populisti. Ja cilvēki ir nelaimīgi, mums ir jādomā, kādi ir iemesli. Kā savienība mēs esam stiprāki. Mēs esam kā zaru saišķis. Vienu zariņu ir viegli salauzt, taču saišķi salauzt ir daudz grūtāk. Un tāpat arī ar mūsu savienību. Un mēs varam saglabāt savas idejas, savu dzīvesveidu pie šādas sistēmas. Mums ir liela atbildība. Proti, brīvības, demokrātijas un likuma varas vērtības saglabāt vienotajā tirgu un virzīties uz priekšu mierīgā veidā, diskutējot, iekļaujot mūsu pilsoņus. Paldies!